Ah oui, oui, absolument. Merci. Proszę Państwa, zacznijmy. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Pūkstens astoņos mums ir jāuzņem komisārs Hogans, tāpēc eh, sāksim ar mūsu darba kārtību. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Iebildumus neredzu. Otrais priekšsēdētāji paziņojumi. Sveicu mūsu vidū deputāti Paulsenu, bijušo mūsu komitejas deputāti Un mēs arī sveicam deputātu, kas eh, viņu šajā matā nomainīs. Eh, domāju, ka jums nāksies eh, turpināt strādāt tikpat augstā līmenī kā jūsu priekštece. Tas nebūs viegls uzdevums, bet Mēs novēlam jums vislabākos panākumus. Tūkošanas šodien ir pieejama 21. valodā, un tagad es gribētu dot vārdu deputātam Dantēnam, kurš mums izklāstīs sīkāk eh, trešo punktu, kas attiec uz balsošanu. Paldies priekšsēdētājiem! No manas puses divi paziņojumi. Domāju, ka jūs visi esat tikko iepazinušies ar komitejas sekretariātu sniegto informāciju. Balsošanas listēs ir kļūda, ir aizmirsts viens grozījums, tā ir 15. lapuse. Vismaz manā balsošanas listē tā tas ir. Tas attiecās uz pirmā daļa, otrā nodaļa, septītais paragrāfs, otrais apakšparagrāfs starp 324. ašvorta grozījumu un envī grozījumu ir jāpievieno 158. grozījums, kurš balsošanas sarakstā ir aizmirsies. Bez tam norādu, ka ēnu referentu sanāksmes turpinājums, kad mums bija debats par klonēšanu, grupas vairākums pauda viedokli, kas man aicina neatbalstīt klonēšanas grozījumus, un lūk, trilogu sākumā padomēn komisijai paziņojumu par teks, specifisku te, klonāžas tehnoloģiju. Atzīstu, ka es pilnīgi nespēju izteikties par tehniskiem jautājumiem likumdošanā, kuru es pilnīgi nepārzinu, un es domāju, ka tā kā mūsu priekšā ir teksts, par kur ir vairākums, kas aizliedz ekonomiski vērtēt klonēšanas eh, produktus, bet mēs nevēlējāmies, nevēlējāmies, lai šis teksts nonāktu pretrunā ar to, kurš šobrīd ir trilogā. Nie widzę pytań do pana posła sprawozdawcy. Przejdźmy.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 Es lūkšu tikai balsis par, bet pret atturās nenosaukšu. Otwieram w takim razie, e, kto je, e, głosujemy nad poprawką. Un tagad. NV8. Atgādinu, ka šī ir 187. Septiņi grozījumi no referenta, 12 kompromisa grozījumi, astotais groz, grozījums par pret. Sākam balsot pār, pārbaudām elektroniski. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. nie było podniesionych rąk. 32 pār 5 pret. Nevarēja saskaitīt paceltās rokas. 186 pār. Pret. Pieņemts. 16. To jest też... 16. Par. Pieņemts. 17. Pieņemts. Kompromisi. Elektroniskie balsojumi. A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 192. Par? pret no, noraidīts. Daudz uzsonā. 103. noraidīts. 194. par pret noraidīts. B kompromiss. Sākam balsot. Balsojam elektroniski.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 noraidīts. 197. par pret. Tagad C kompromiss. Fieram gusovāņu. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 20, 201. kas par pieņemta 203. Kas par? Paldies, pieņemts 204. Par pret noraidīts. 205. Par pret noraidīts. 206. Kas par pret noraidīts. Divdesmit otru otrais kompromiss. Kas par? Pieņemts. Tālāk balsojam elektroniski par 23. Eh, tas ir svarīgs grozījums. Paldies, beidzam balsot. Proszę Państwa, ja, ja e, wiedziałem, jaki będzie wynik, ale to poprawka dotyczy sprawy pod... Nu, es jau zināju, kāds būs rezultāts, bet e, te ir runas par e, ļoti svarīgām lietām. Būs vēl divas e, reizes, kad es prasīšu uh, elektronisko balsojumu, un mēs sagaidām noteiktu rezultātu. 14. 14. grozījums, kas par pret? 15. kas par? Paldies, pieņemts. 209. par? Pret. Noraidīts. 24. 210. 16. NV kopā par pieņemts. 25. Pa, pieņemts. 26. par? Pret. Pieņemts. 200. 12. Par to balsosim elektroniski. Sākam balsot par 212. Paldies, beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad sākam balsot elektroniski. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Nu, noraidīts grozījums. Divsimt trīspadsmitā, kas par? Vēl viens ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas prasa elektronisko balsojumu. Beidzam balsot. Paldies, noraidīts. 215. grozījums, kas par pret noraidīts. 216. par noraidīts. 27. par pieņemts. Tālāk kompromiss D balsojam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad nonākam pie 31. grozījuma, kas par pieņemts Tālāk kompromiss E. Sākam balsot elektroniski par E kompromisu. Beidzam balsot. Pārējām pie 226. grozījuma. Kas pār 226? Noraidīts. 36. Kas par pieņemts? 228. Kas par pret noraidīts? F kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts. Tālāk 43. grozījums. Kas pār 43. grozījumu? Paldies, pieņemts. Četrdesmit piektais grozījums, kas par pieņemts. Četrdesmit sastais, kas par pieņemts. Tā tad. Noraidīts 232. Eh, G kompromiss, kas par eh, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 49. grozījums, kas par Paldies, pieņemts. 240. Kas par? Paldies. Kas pret? Pieņemts. 400, 241. Eh, Kas par? Paldies, pieņemts. Popravka. 50. grozījums. Kas par? Paldies, pieņemts. 51. Kas par? Paldies. Piecdesmit otrais grozījums. Kas par? Paldies, pieņemts. Piecdesmit trešais par? Pieņemts. 54. kas par pieņemts. 55. grozījums, kas par pieņemts. 56. kas par pieņemts. 57. un pārējās, kas par pieņemts. 58. un 249. grozījums, par, kas par pieņemts. Tālāk elektroniski balsojam par H kompromisu. Sākam balsot. Zamikam būs. Beidzam balsot. Pieņemts. 251. grozījums, kas par? Pieņemts.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 Labi, pārbaudīsim 254. To, kas pār vēlreiz? Kas pret? Divsimt piecdesmit ceturtais grozījums. Kas par? Gribat elektroniski? Nu labi, balsojam elektroniski. Sākam balsot par 254. odrzucona. Popra... Noraidīts. 63. Paldies. Pieņemts. 255. par. Pret. Noraidīts. Divsimt piecdesmit piektais lūgums pārbaudīt. Sākam balsot. Sākam balsot par divsimt piecdesmit pieci. Beidzam balsot. Prāšams. Pieņemts. Lūdzu. 256. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 257. 64. Kas pār 64. Šķiet, ka pazudis eh, angļu tūkojums par 257. nedzirdējam. Par 257. netika balsots, tā atkrīt, jo tika pieņemts 256. grozījums. Tādā, tādā gadījumā tā ir atkritusi. 64. grozījums. Kas par? Paldies. 65. kas par? Pieņemts. Tālāk kompromiss I. Sākam balsot. Kompromiss I. Otvieram. I kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Adopt, przyjęto, tak? Pieņemts. Tālāk 68. grozījums. Kas par pieņemts? Sešdesmit devītais grozījums. Pieņemts. Kompromiss J. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 71. grozījums, kas par pieņemts. Trīsdesmit trešais grozījums, kas par? Paldies, kas pret? Pārbaudam elektroniski 33. Balsojam 33. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. Kas par? Paldies, pieņemts. Kompromiss kā sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Paldies. 278. grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. 74. par? Pieņemts. 279. un 75. Eh, līdzvērtīgi pieņemts.

Noraidīts. 81. Par. Pieņemts. 82. grozījums. Par. Pieņemts. 36. Par. Pieņemts. 280. Otrais grozījums, kas par? Pieņemts. 284. par, pret, noraidīts. 84. par, pieņemts. 85. par, pieņemts. 285. par. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. 85. Eh, pieņemts, tad 285. atkrīt. 86. par. Pret pieņemts. 87. grozījums par. Pieņemts.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 Pieņemts. 92. Par. Pieņemts. Divsimt astoņdesmit devītais grozījums par pieņemts. 292. grozījums par pret noraidīts. Divsimt deviņdesmit trešais par pret noraidīts. Nē, šķiet, ka atkrīt. Jā, tad pārējiem pie 296. grozījuma. Kas par? Paldies, pieņemts. 297. Kas par? Pieņemts. 93. Kas par?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 Tālāk pārējiem pie 104. grozījuma, kas par priekšsēdētājs atvainojas 202. grozījums. 102. pieņemts. Simt ceturtais grozījums. Kas par?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 pieņemts, 114. par, pieņemts, 115. par, pieņemts, 305. grozījums par, pieņemts, nore, eh, pret noraidīts. 116. grozījums par pieņemts. 306 par pret pārbaudīsim 308 elektroniski sākam balsot. Poprawka odrzucona. Noraidīts. 117. grozījums par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 un paskaidrojumu par to, kas noraidīts vai pieņemts. 41. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 118. par, pieņemts. 119. par, pieņemts. 307. par, pro, pret, noraidīts. 120. par, pieņemts. 121. 122. par pieņemts. 308. par pret noraidīts. Tālāk no 123 līdz 134. tie ir referenta grozījumi. Vai mēs varam balsot eh, blokā? Kas par? Paldies, pieņemts. Simt trīsdesmit piektais arī referenta grozījums, kas par. Paldies, pieņemts. 136. Eh, par 136. Paldies, pieņemts. 3 eh, kopā, 312, 13 un 137. Kas par? Pieņemti. 138. grozījums. Kas par? 138. pieņemts. 139. par? Pieņemts. 43. NV par pret noraidīts. 141 un 44 par pieņemts. Kompromiss L. Sākam balsot elektroniski par L kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Kas par? Pieņemts. 100, 315. par? Pret. Noraidīts. 316. Vienāds ar 46. Kas par? Pieņemts. 144. grozījums. Par? Kas par 144. Pieņemts. Przechodzimy do poprawki 48, e, poprawka komisji Envi. 48. Envi grozījums, kas par paldies pret noraidīts. 318. par Pieņemts. 146. un 49. identiski par, kas par pieņemts. 319. Kas par 319? Kas par pret? Pārbaudām elektroniski 319. Sākam balsot. Beidzam balsot. <laughs> okay, thank you. E, otwieram, e, zamykam. Beidzam balsot. Tātad, kad tālāk 320. 320. pieņemts. 147. par. Pieņemts.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 151. grozījums un 55. identiski, kas par pieņemts. Trīsimt divdesmit trešais grozījums, kas pār trīsimt divdesmit trešo, kas pret. Norēdīts. Pārbaudīsim trīsimt divdesmit trešo. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Zamekam. Beidzam balsot. Noraidīts. Ā, nu jā, ar jūsu balsi tad iznāk, ka pieņemts. Nu labi. Izdopapāpki. Līdz ar to mēs varam pāriet pie 154. grozījuma. 154. identisks ar 57. par pieņemts. 155 un 57. kas par pieņemts. 324. grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. Tālāk 156. grozījums. Priekšstādātā kungs es gribētu pārbaudīt 324. Aņo kunga, pēc Aņo kunga pieprasījuma balsojam elektroniski par 324. Sākam balsot. Tātad 324 Beidzam balsot. Paldies! Tā pārējām pie 156. kas par pieņemts. Trīssimt divdesmit piektais. 326. par pret Trīsimt divdesmit piektais pieņemts, divdesmit sestais noraidīts. Trīsimt divdesmit septītais, kas par? Paldies, pieņemts. Trīsimt divdesmit astotais, par? Pieņemts. Trīsimt divdesmit devītais, par? pret pieņemts. 329 to pārbaudam elektroniski. Noraidīts. Noraidīts, noraidīts. 330. Kas par 330? Pret. Noraidīts. 331. Pieņemts. 332. par pret. Noraidīts. 333. par pret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 pret noraidīts. Trīsimt trīsdesmit devītais. Par. Paldies, pieņemts. 157. Nē, vēlreiz pārbaudam elektroniski 339. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 157. Kas par? Paldies, pieņemts. 341. kas par pret noraidīts. Trīsimt četrdesmit otrais grozījums, kas par pret noraidīts. 343 par pret noraidīts. 344 grozījums par pret noraidīts.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 165. par pieņemts. Trešais pieņemts. Simt sešdesmit septītais grozījums, kas par pret noraidīts, sešdesmit astotais par pieņemts, Ceturtais referenta grozījums pieņemts, piektais arī, kas pār pieņemts. Simts sešdesmit devītais grozījums par pieņemts. Septītais eh, identisks ar 5 NV par pieņemts. Astoņi identisks 6 NV par kas par pieņemts. 170. grozījums, kas par pieņemts. Tā 9. grozījums pieņemts. 171. identisks ar 10. par pieņemts. 172. par pieņemts. 173. par pret noraidīts. 174. kas par kas pret pārbaudām 174. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, ar jūsu balsi arī noraidīts. 175. arī 176. 11. kas par? Pret. Noraidīts. 177. par. Pret. Noraidīts. 178. par. Pret. Noraidīts. 179. par. Pret. Noraidīts. 12. un 7. NV par. Tātad kas par pieņemts? 182. grozījums par pieņemts. 184. par pieņemts. Simt astoņdesmit piektais par pret. Pārbaudīsim 185. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 15. referenta grozījums par. Kas par? Paldies, pieņemts. Un tālāk pāriem pie gala balsojuma par visu priekšlikumu. Personālais balsojums, sākam balsot par visu priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojām par eh, normatīvo rezolūciju kopumā. Eh, lūdzu, visi noslēdziet iepriekšo balsojumu, lai mēs varētu pāriet pie otra balsojuma. Labi, tagad sākam balsot. Pieņemts. Un tālāk balsosim par lēmumu par starp institūciju sarunu sākšanu. Un mums ir vajadzīgi vismaz 23 balsis par. Arī šis ir personālais balsojums. Un sākam balsot. Beidzam balsot.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 Mēs tiekamies ar komisāru pulkstens astoņos precīzi labi, tad mums piecas minūtes pārtraukums līdz tam. Pārtraukums līdz astoņiem vakaram. Paldies par to, ka palīdzējāt eh, šo balsošanu pavadīt tik ātri. Amen. Proszę Państwa, rozpoczynamy. Dāmas un kungi, ejam tālāk. Sākam mūsu sanāksmes otro daļu. Un vēlamies sveikt mūsu vidū komisāru, mūsu komisāru. Es ceru, jūs neiebilstat, ka es jūs dēvēšu par mūsu komisāru. Kā jūs noteikti atceraties, 2013. gadā tika pieņemta jaunā ES meža stratēģija. Mums bija pašiniciatīvas ziņojums, referenti bija Kostingers kundze. Ziņojumu pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu parlamentā. Šai ziņojumā tika prasīta visaptvaroša pieeja, koordinēšana un plenāru sēdes diskusiju ietvaros komisārs sacīja, ka ieradīsies, tiksies ar mums un informēs par šī stratēģijas īstenošanas procesu. Eiropas komisija ir publicējusi veselu mežu karti, vai teikt, mežu daudzgadu īstenošanas plānu, kas tika publicēts septembrī. Komisārs ir izpildījis savu solījumu, ir ieradies šeit un, acīm redzot, informēs mūs par īstenošanas plānu. Es ceru, ka pastāstīsiet mums Eh, tieši par komisijas pieņemto meža stratēģijas daudzgadu īstenošanas plānu, ceļa eh, vai, parasakot, meža karti. Es nedomāju, ka mums vajag būtu vajadzētu detalizēta apspriest uh, dokumentu, vismaz mums to nevajadzētu darīt, tas ir komisijas dokuments. Tāpēc es uh, došu uzreiz vārdu komisāram, pēc tam mūsu koordinatoriem un pēc tam visiem citiem, kas vēlas izteikties, dāmas un kungi. Temats pats par sevi ir ļoti interesants, bet ļoti, es, eh, ļoti lūdzu jūs esiet konkrēti. Lūdzu, komisārkungs. Paldies priekšsēdētāji. Man prieks būt šeit šovakar, lai prezentētu daudzgadu īstenošanas plānu kas ir daļa no ES meža stratēģijas. Tāpat vēlos atzinīgi novērtēt eh, komisāru Bienkovskas un Vela līdzdarībību. Šis plāns ir rezultāts eh, ciešai sadarbībai ar dalību valstīm, kas iesaistījās šai procesā, un tāpat arī atspoguļo ieinteresēto pušu līdzdalību. Protams, ka Eiropas parlamentam arī bija svarīga loma, iesaistoties pašās ES eh, meža stratēģijas izstrādē. Uh, Atzinīgi vēlos novērtēt eh, šīs komitejas sagatavoto pa pašiniciatīvas ziņojumu par meža stratēģiju. It īpaši vēlos izcelt eh, Elizabetes Kostingers kā referents un arī ēnu referentu darbu. Mēs visi apzināmies, cik svarīgi ir eh, meža loma Eiropas Savienībā. Mešs ir viena no vissvarīgākajiem led, zemes izmantošanas veidiem, kas ir 40% Eiropas Savienībā. Uh, Mežsaimniecība ir ļoti svarīgs ekonomiskais sektors, nodrošinot to, ka mūsu lauku eh, teritorijas joprojām ir aktīvas. Šī nozare nodarbina 3 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā. Tā eh, arī vieta, kas eh, nodrošina bioloģisko daudzveidību un nodrošina arī ekosistēmas funkcionēšanu. Tāpat tas ir arī viens no mūsu svarīgākajiem ekonomikas sektoriem. Priekšsēdētāji kungs, šobrīd šis sektors saskaras ar daudz iespējām un arī izaicinājumiem. Pieprasījums pēc biomasas visdrīzāk pieaugs. Un tāpat arī mēs redzam, bioekonomika aizvien attīstās. Tāpat laikā meža ekosistēmas ir pakļautas dažādām tendencēm. Ehm, Negatīva ietekme ir klimata pārmaiņām, uh, dažādām slimībām, sausumiem, meža ugunsgrēkiem. Ir nepieciešams nodrošināt ilgspējīgu attīstību tirgu, eh, mežiem, un tādēļ ir nepieciešams stiprināt noturību pret jau esošajiem draudiem un tiem, kas vēl tikai sāk parādīties. Un ar šo stratēģiju tiek mēģināts to arī panākt. Konkrētie mērķi stratēģijai ir stiprināt centienus veicināt ilgspējīgu um, mežu funkcionēšanu Tad, eh, tāpat arī nodrošināt, ka visi meži tiek apsaimniekot balsoties uz ilgspējīgiem principiem. Eiropas parlamenta rezolūcija uzsvēra to, ka stratēģija ir jāīsteno eh, saskaņotā daudzgadu procesā. Tas ir jādara efektīvi un saskaņoti. Visi šie elementi arī ir atspoguļoti daudzgadu īstenošanas plānā. Tik tiešām tas arī atbilst manam solījumiem eh, veikt, īsti, veikt eh, vienkāršošanu eh, visās jomās. Daudzgadu īstenošanas plāns virzīs mūs uz stratēģijas mērķu sasniegšanu līdz 2020. gadām. Tiek meklēta saskaņošanas iespēja ar dažādām politikas jomām, kur ir iesaistīti arī interesētās puses. Uh, Šī sadarbība ļoti nepieciešama. Tā skaitā 2030. gada eh, mērķu sasniegšanai klimata un eh, enerģētikas jomā. Tāpat eh, tam ir jābūt atbilstoši jaunai politikai attiecībā uz biomasu, ko komisija 2016. un 2017. gadā prezentēs kā daļu no atjaunojuma energoresursu paketes. Kā jau tas ir uzsvērts Eiropas parlamenta rezolūcijā, daudzgadu eh, īstenošanas plāns nosaka, ka ir eh, jādod priekšroka ilgspējīgai mežu apsaimniekošanai, ir jāpaplašina zināšanu bāzi. Tad, tas arī sakrīt ar eh, komisijas priekšsēdēju Junkera plāniem šī nozare veido 7% no Eiropas Savienības IKP ražošanā. Un ir svarīgs darba devējs lauku reģionos, tīpaši, kur alternatīvas bieži vien ir ierobežotas. Pieaugot pieprasījumu pēc biomasas, šī nozara kļūst aizvien savādāk, aizvien e, svarīgāka. Un e, tas ir jāņem vērā arī mūsu nodarbinātības un izaugsmas e, programmā. Jaunajā plānā koksnes izmantošana kā svarīga um, resursa izmantošana ir īpaši izcelta, un tas var uh, ievērojami palīdzēt mazināt uh, oglekļu ekonomiku. Ir nepieciešama saskaņotības ar koordinēšanas instrumentiem. Lauku attīstības programmas nodrošina dalību valstīm iespējamos pasākumus, uh, piemēram, ieguldījums mārketingā, tirgvedībā, tātad sadarbības ar ražošanas organizācijām, bez jau pieņemtajiem pasākumiem, balstoties uz to, kas vēl ir nepieciešams. Pa, šie pasākumi 2,1 miljārdu eiro ir saņēmuši 2014. līdz 2020. gada programmu ietvaros. Un ar šo plānu palīdzību tiks izvērtēts, eh, kā vēl efektīvāk īstenot šos līdzekļus. Tāpat noteikti sadarbība ar EIB un EIF, eh, lai izstrādātu īpašu instrumentus, kas būtu pieejami dalību valstīm. Un eh, tiek plānots, ka visdrīzāk tas nebūs kā plānots līdz šī gada beigām, bet nākamā gadā, kad tiks prezentēti šie produkti. E Vēl viens Eiropas Savienības instruments strateģijas īstenošai septītā vidas eh, rīcības programma, kas nodrošina ietvaru eh, vidas eh, um, darba pasākumiem. Un es atzinīgi vērtēju sadarbībai starp komisiju padomu un parlamentu jau no īrijas prezidentūras laika 2013. gada. Tāpat tiek arī ar citu programmu palīdzību nodrošināts nepieciešamais atbalsts Un tīpaši bioekonomika eh, tiek izmantot publiskās un privātās partnerības. Daudzgadu eh, uh, īstenošanas plāns eh, palīdzēs arī Eiropas Savienībai globālajā līmenī rīkoties atbilstoši rīcības plānam, kas publicēts 2013, 2003. gadā plāna īstenošanas ietvaros ir jāizstrādā uh, uh, ikgadēja plāni un jāpārskata stratēģija līdz 2020. gadam. Kā jūs zināt, meži tiek atšķirīgi apsaimniekot un uh, dažādas Eiropas Savienības daļās, un ir nepieciešama saskaņotība jaunās meža stratēģijas atbalsts Eiropas parlamentā tiktu augsti novērtēts. Ir, kas Es labprāt arī eh, pēc debatēm eh, atbildētu, eh, nu, izteikt noslēguma vārdus. Dziękujemy, panie komisarzu. Paldies, priekš, priekšsēdētāj saka paldies komisāru kungam. Kā es sacīju, pirmie vārds tiks dot politisko grupu koordinatoriem. Kostingers kundze, pirmā EPP vārda, lūdzu vārds jums. Vielen Dank. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Paldies eh, par šo iespēju šovakar apspriest šo svarīgo tematu par mežu stratēģiju. Mēs esam ļoti intensīvi strādājuši pie šī jautājuma eh, šajā komitejā, un Eiropas parlaments ir eh, pieņēmis ļoti svarīgu nostāju šajā jomā. Jūs jau pieminējāt to, ka mežs pilda ļoti daudz uzdevumu Tā skaitā eh, dod savu ieguldījumu eh, rūpniecības eh, izaugsmē. Tāpat arī energoresursus tas dod. Un es uzskatu, ka, kā jūs jau sacījāt, lielu uzsvaru ir nepieciešams likt uz to, lai meža stratēģija kļūtu par tādu kā virzītāju spēku uh, Tīpaši jau ņemot vērā visu ekonomisko un ekoloģisko nozīmību, visam ir jābūt līdzsvarā. Viena lieta, ko es īpaši vēlos uzsvērt, un eh, par kuru mēs šeit komitē esam daudz diskutējuši, tas skar eh, meža īpašnieku iesaistīšanu, meža apsaimniekautāju iesaistīšanu. Mēs eh, uzskatām, ka pastāvīgai meža komitejai ir nepieciešama lielāka loma. Ja mans jautājums ir tāds, kāds ir komisijas priekšstats, kāds ir jūsu idejas, kā tas varētu notikt? Mēs to redzam cauri likumdošanu Eiropas Savienībā, aizvien vairāk um, meža īpašnieku um, jūtas ierobežoti vai Natura 2000 vai arī citās programmās Šeit, manuprāt, ir ļoti svarīgi, eh, lai mēs ar, sastrādātos ar tiem, eh, kurus vistiešāk skar mūsu pieņemtā likumdošana. Un šīs eh, zināšanas, kas ir uz vietas, ir jāizmanto vēl vairāk. Bet mans uh, konkrētais jautājums ir tieši par pastāvīgo mežu komiteju un tieši attiecībā uz īstenošanu. Ka, vai ir kādi konkrēti plāni, konkrēti priekšstati komisijā par to, kā varētu uh, saskaņotāk un uh, liederīgāk strādāt. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsarētājiem. Prieks uh, diskutēt ar jums par šo jautājumu. Mēs jau eh, citreiz tikāmies, lai apspriestu Junker plānu, tagad cits jautājums. Mešs, protams, ir ļoti svarīgs temats. Esam šeit komitejā neskaitāmas reizes par to sprieduši, tā skaitā Kostingers ziņojumu sakarā. Tagad mums ir iespēja pārunāt ar jums daudzos eh, jautājumus, kas skar lauksaimniecību. Uh, Um, un vis, visvairāk jau šovakar tieši meža jautājumus. Mums ir kritiskas piezīmes attiecībā uz vairākām lietām. Piemēram, vēlos uh, uzsvērt arī uh, attiecībā uz piena un uh, dārziņu un augļu programmu skolām. Uh, Bet izskatās, ka ne visi vēlas to turpināt. Tieši par šo regulu runājot, izskatās, ka parlaments e, koplēmuma procedūrā ir atstāts malā. Mēs e, turpināsim aizsargāt mūsu lomu Jā, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, vielen herzlichen Dank. Jā, paldies, eh, komisāra kungs, eh, par šo uzrunu. Meža stratēģijas īstenošanas plāns ir ļoti svarīgs eh, meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem. Un komisijas pozicionēšanās ir ļoti svarīga. Pagājušajā nedēļā biju Eh, savā reģionā meža balvas pasniegšanā. Daudzi mazie meži, mežu īpašnieki ir apvienojušies biedrībā, un eh, es ar viņiem tikos, viņi sacīja, ka eh, ja ir jāiesniedz un jāīsteno zemju apsaimniekošanas plānus, viņi ir pret Un viņa aicināja man pateikt komisijai, ka komisijai ir jābūt pietiekam drosmīgai un jāuzticas privātajiem mežu īpašniekiem, ka viņi spēj eh, apsaimniekot viņiem piedarošās teritorijas eh, <clears throat> vidas interesēs un sabiedrības interesēs. Birokrāti ir jāmazina, apmežošana ir ļoti svarīga visās 28 dalību valstīs Tomēr šobrīd eh, joprojām ir liels problēmas, eh, ja es dzirdu apvārsni 2020 un eh, ja ir 7,2 miljārdi eiro, tad tas viss jau ir saplānots, kā šī nauda tiks tērēta. Es neredzu šeit atsevišķas programmas tieši mežam, mež, mežsaimniecības nozarei. Vienīgā inovācijas uh, programmas līdzekļi arī ir sadalīti, un man bail, ka visi šie privātie meža īpašnieki neko nevarēs saņemt no šiem līdzekļiem. Un es tomēr vēlētos, lai mēs eh, skatītos uz meža īpašniekiem kā uz eh, neatkarīgiem uzņēmējiem, kuriem jāspēj arī izdzīvot eh, no tā, ko mežs dod. Un uh, Natura 2000 ietvaros jau viņiem e, ir pietiekami daudz ierobežojumu noteikti. Paldies! Flanagan kungs. Uh, thank you very much. Paldies. Mežu nozīmīgums īrijā e, īpaši tika atskārs tad, kad pašreizējā valdība nāca pie varas. Uh, sākās diskusija, vai mežsainiecība netiks izpārdot īrijā, uh, lai atmaksātu parāds, kurus mums nevajadzēja uzņemties vispār, bet nu, ne par to ir runa. Bet diskusija notika, un cilvēki, kas nebija tieši iesaistīti mežsainiecībā, izrādīja lielu interesi, un mēs konstatējām, ka tās ir viens no lielākajiem iegūmiem, kas ir mūsu valstī, vai Mm. Vai te ir biomasas avots vai da, daudz citu noderīgu pielietojumu. Un eh, viens no iegūmiem bija tas, ka, ko opozīcija panāca, ka šī nozara netika izpārdota. Mēs pārliecinājām savu valdību, eh, kurā tobrīd bija eh, arī mūsu komisārs, ka nevajag pārdot šo nozari. Un es dzirdu daudz interesi no šajā nozarē strādājošajiem, lielu interesi. Tad bija uh, uzņēmums uh, daļēji valstī piedaroši īrijā, kas strādā šajā jomā. Un kā komisārs, vai jūs varēsiet palīdzēt mums, jo mēs dzirdam uh, informāciju par lieliem krāpniecības gadījumiem šai uzņēmumā. Un, un jūs esat tagad atbildīgi par mežu jomu Eiropā un īrija daļa no Eiropas. Me, <clears throat> meži ir svarīgs resurs, bet nu, mēs negribam dzirdēt par krāpniecību. Mēs zinām par eh, gadījumiem, kad ir eh, cilvēki vērsušies arī eh, policijā, bet daļai valstī piedarošies uzņēmums ne, nesadarbojas. Atbildīgais ministrs neliek viņiem to darīt. Mēs esam tagad vērsušies vienu soli augstāk, un komisārs, kurš atbildīgs par meža jautājumiem, Komisār kungs, ja es sniegšu jums šo informāciju, vai jūs varat panākt, ka kaut kas tiek darīts, jo mēs dzirdam informāciju par to, ka runāja par 80 līdz 90 miljoniem eiro izkrāptiem no valstī daļai piedarošu uzņēmumu, kas apsainieko mežu īrijā. Un ja tik tiešām tur ir eh, patiešie apgalvojumi, tad eh, vai jūs varēsiet kaut ko panākt? Un šobrīd situācija netiek uzlabota, jo uzņēmums vienkārši atsakās sadarboties ar policiju un ministrs nepalīdz. Vai jūs varēsiet kaut ko darīt? Paldies! Hauslinkungs. Komisāra kungs, eh, labi, ka esat šeit, bet jautājums ir, vai mēs runājam tikai par mežu? Es domāju, ka ir daudz tematu, par kuriem būtu jārunā, ja jau esat šeit. Es aicināšu jūs eh, atbildēt arī attiecībā uz interviju eh, pagājušajā nedēļā, ko sniegadzāt, eh, ka, ka attiecībā uz piensaimniecības nozari. Un ka jūs neredzat nekādus pierādījumus tam, ka šai nozarei ir krīze. Es pieņemu, ka jūs saprotat, ka daudzi eh, eh, piena nozarē strādājošie ir izbrīnīti par šādiem apgalvojumiem. Varbūt jūs varat koriģēt eh, dzirdēto, ja, ja jūs tiešām tā uzskatāt, ka šai nozarē problēma nav, varbūt tad atklāt to pasakiet, bet tad šaubas ir pamatots, vai jūs to krīzi vispār esat pamanījuši. Labi, par koksni. Jūs par koksni neko daudz nerunājāt? pamatā jūs šos eh, konflikts, kas šeit nozarē eh, pastāv starp biomasu izmantošanu un vidas aizsardzību atkal negribat saskatīt? Ja, vai tas tiešām nav aktuāls temats? Tur taču ir konflikti, ir problēmas. Mēs eh, saņēmām dokumentu, ka mm, mežsaimniecības pārstāvis sūdzas, ka pārāk daudz tiek eksportēts. Un eh, līdz ar to resursu pietiekamība eh, Eiropā ir mazinājusies. Eksports uz Ķīnu, piemēram, pēdējos gados ir pieckāršojies. Vai jūs varat eh, kaut ko pateikt šajā sakarā? Tālāk, vai jūs ar savu kolēģi vēl taisaties kaut ko mainīt Natura 2000 sakarā? Ja jūs uzskatāt, ka tur viss ir kārtībā un tur nekas nav koriģējams un labojams? Un gal galā Natura 2000 arī kaut ko ir devusi mežam, bet jūs laikam neredzat tur konfliktu. Paldies! Paldies! Agņūkungs! Paldies! Kad komisārs ierodas lauksnesības komitē, tur vienmēr ir kāds uh, uh, kaut kāds uh, tam pamatā uh, sižets, kas ir uh, saistīts ar īrijas iekšpolitiku, kas Flanagan kungs sacītā. Bet es kā vienmēr likšu mietas pieķos. Es saprotu, ka mums saskaņā ar parlamenta uh, noteikumos nav atļauts šādu sanāksmi rīkot Strasbūras nedēļā. Varbūt sekretariāts var man palabot, kā tas bija iespējams, ka mēs viņu norganizējām šo sanāksmi, bet es vienmēr esmu domājis, ka uh, lauksaniecība ir komisijas kompetencija, bet meža saimniecība nav komisijas kompetencija, tā man vismaz sacīja. Un tad, kad komisārs saka, ka vēlas mazināt birokrātiju, nu, mēs varam atbalstīt visu, Bet tur jau nevajadzēja būt vispār nekādai birokrātijai, vis, vismaz manā valstī, bet varbūt, ka komisārs mums atbildēs. Un es tad nodošu uh, mežsaimniecības komitejai, kas uzskata, ka ir atbildīgi par kokiem manā valstī, Lielbritānijā. Komisārs pieminēja klimata pārmaiņas kas ir uh, globālās uh, sasilšanas jaunais apzīmējums, kas ir vispār izdomāts uh, jēdziens. Uh, un nedomāju, ka mešs visu izglābs. Es komerciāli iesaistījos šai jomā un zaudēju naudu. I, piegādāt eh, resursus ģeneratoru eh, izrādījās eh, daudz dārgāk nekā var nopelnīt. Jums īstenībā visiem vajadzētu priecāties par to, ka CO2 līmeņi pieauguši, jo tas nozīmē tikai to, ka koki augs ātrāk. Līdz ar to nav jāsatraucas. Paldies! Jā, paldies. Un tagad eh, dosim iespēju eh, lai komisārs varētu atbildēt uz visu, mums ir eh, jāierobežo runātāja laiks līdz pusotrai divām minūtēm, lai visi 26, kas ir pieteikušies, tiktu pie uh, vārda. Es ceru, ka uh, visi paspēs izteikties. Nu, un tad uh, beigās komisāram būs iespēja kopsavilkumā veidot un, un atbildēt uz visu dzirdēto. Garants Garcijas kundze tālāk. Pues muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisāram par mūsu komitejas apmeklējumu un arī eh, atbalstu deputāta Kostingera sacīto par meža dimensiju. Es domāju, ka globāla pieeja un integrāla pieeja ir nepieciešama mūsu Eiropas meža stratēģijā, jo uh, Eh, eh, mežu jautājums, ir taiskaitā dalību valstu kompetence, ja mēs ņemam vērā otro KLP pilāru, vēl jo vairāk manā valstī tas ir svarīgs un tāpēc Eiropai ir jābūt vēl savam līmenim un jābūt ar Eiropas finansējuma iespējām, jo lauku attīstībā mums ir nepieciešama šāda politika, pretējā gadījumā varam nonākt grūtībās. Bet šodien es gribētu runāt par Junkeru vēstuli, ko viņš parakstīja pagājušajā vēstulē, kur ir runa par to, ka tiktu vienkāršotas finanšu perspektīvas. Un man jautājums, Hogan kungs, ir, Eh, komisijas priekšsēdētājs Junkers runā par KLP ekonomisku vienkāršošanu. Vai 16. gadā mēs varēsim runāt eh, par eh, kopī nesen uz eh, īstenoto KLP formulu, vai eh, mēs gaidīsim 18. gadu. Šis ir jautājums ļoti nozīmīgs visiem lauksaimniecības ražotājiem, mežsaimniekiem, kas ir ļoti norūpējušies, tā skaitā manā valstī par to. Paldies! Nākošais runātājs deputātais Brennens. Paldies, priekšsādātāji! ieviešanas plānā ir ļoti daudz ko apsveikt un ļoti patīkami redzēt, ka komisija tik strauji rēģē uz to, ko mēs apdiskutējam parlamentā, un ļoti labi redzēt pieaugošo sapratni par to, kas attiec uz mežiem un koksni klimata pārmaiņās. Un nesens mēs redzam arī to, cik nozīmīga ir ražas un augsnes nozīme klimata jautājumā, bet man ir trīs jautājumi par zemes izmantošanu. Kā jūsuprāt, un LULCF jautājums, kā tas ietilps klimata enerģijas ietvarām? Ja mēs uh, ja mūsu dati būs pareizi, e, tad e, risinājums varētu būt labs, bet kas notiks, ja mēs kļūdīsimies? Otrais jautājums. Izskanēja jau iepriekš, bet e, ļoti lielā paļaušanās Eiropas Savienībā uz Ziemeļamerikas biomasu. Kāds ir jūsu viedoklis pār to? Man šķiet, ka ceļš ir visai tāls ceļš, lai koka skaidrs uz, eh, no Ziemeļamerikas vizinātu līdz eh, Lielbritānijai un varētu dedzināt kamīnā. Vai tas būtu noturīgs eh, risinājums? Treškārt, mums nevajadzētu izlaist no redzes sloka Eh, ves, mežu eh, nozīmi veselībā. Un eh, vai jūs varētu pie viena runāt arī par. Man ir jādodas prom, lai runātu par. Uh, metalurģijas eh, nozares slēgšanu. Jā, paldies. Man arī ir eh, daudz jautājumu par mežu. Es varētu visu vakaru par to runāt, bet man ir vairāk konkrēti jautājumi. Pirmais, vai jūs esat par to, lai eh, Eiropas Savienība atbalstītu kaskāžu izmantošanu mežā un kā jūs to tieši iedomājaties? Otrs. Uh, Eh, savā dokumentā jūs runājat par to, ka ilgspējības kritērijiem ir jābūt. Vai tiešām ir plānots saistošus eh, kritērijus noteikti visai Eiropai? Nākamais. Kāds ir jūsu viedoklis par to, ka valstī piedarošās zemes dalību valstīm, kas tiktu kā paraugs apstrādāti. Jā, es zinu, tas ir uzņēm, uzdevums uh, dalību valstu ziņā bet vai komisija varētu aicināt dalību valstis eh, tā rīkoties? Personīgs jautājums, vai jums ir zināms, ka zaudējumi, ko nodara pārāk eh, liels eh, meža zvēru daudzums, ir lielāks nekā zaudējumi no meža ugunsgrēkiem? Tālāk Jūs runājat par to, ka mežam ir liels potenciāls. Vai jūs zinat arī, ka šis nav, neiero, ka šis nav neierobežots resurss, ka mēs varam arī pārmērīgi e, izmanto šo resursu un tas ir jāizsargā? Un pēdējais jautājums par pastāvīgo meža e, padomi šeit dokumentā jūs runājat par to, ka šur un tur kaut kur jūs piesaistat arī citas interesētās puses šajā stratēģijā. Es vēlētos, un es neesmu vienīgā, kas prasa šīs komitejas paplašināšanu, meža pastāvīgās komitejas paplašināšanu. Man interesē jūsu viedoklis. Jūs jau zināt, ka uh, jums ir ļoti liela atbildība šajā jomā. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Nigovs. Paldies, priekšsādātāji, godājumais komisāri. Jūs gribējāt, eh, lai mēs izsakāmies eh, konkrēti, es tā arī mēģināšu darīt, bet pirms es izsakos vēlu jūs sveikt eh, saistībā ar Eiropas mežu stratēģijas daudz gadu ieviešanas plānu. Ļoti pareizi, ka jūs noz, atzīmējat ne tikai koksnes nozīmi, bet arī mežu daudzveidības e, nozīmi. Jūs e, esat apmeklējis e, Bulgāriju, jūs arī atzīmējat, cik liela nozīme ir zā augiem, ko mēs vācam mežā un šķiet, ka augu vākšana varētu būt nozīmīgs nodarbinātības avots iedzīvotājiem. Tāpat augi tiek izmantoti kosmētikā un tās eh, izstrādājumos. Līdz ar to manas jautājums būtu, vai nu jūs nedomājat, ka Eiropas Savienība vai būtu nepieciešama stratēģija par eh, augiem, ārsniecības augiem, kas varētu, kur vākšana varētu būt ļoti nozīmīgs ekonomisks izaugsmas faktors. Tas ir viens būtisks bioloģiskās daudzveidības elements, un tas veids, kā augi ārsniecība. Bašanai jo pretējā gadījumā rezultāti var būt katastrofāli. Es eh, par šo augu vākšanu norādot, es uzsveru vēlreiz, ka tas ir svarīgs jautājums un svarīgs jautājums, kad runājam par bioekonomiku. Paldies! Šeis runātājs deputāts Endro. Paldies priekšsēdētājiem! No savas puses vēlos pateikties komisāram par klātbūtni mūsu komitejā, e, neraugoties to, ka darba kārtība ir grozīta, un es domāju, tāpat kā daudzi kolēģi, ka meža stratēģija ir ļoti nozīmīga Eiropas attīstībai. Man gan ir tikai viena minūte, lai es uzstātos. Tomēr man šķiet, ka izteikties par vidēju un ilga termiņa projektu vēl jau vairāk šodien, kad mēs saskaramies ar lauksaimniecības krīzi e, Eiropā ar krīzi, kur saskarās gan piensaimnieki, gan lopkopji, un mēs nedrīkstam aizmirst mūsu ikdienas realitātu. Jūs turpināt apgalvot un ziņot, ka krīzes nav un cenas pieaug, lai gan realitāte ir tāda, ko mūsu lauksaimnieki saskarās ar to katru dienu, ir pilnīgi atšķirīga. Un es domāju, ka jauno lauksaimnieku pārstāvju Francijā, kas jūs ir uzaicinājuši. Jums viņu aicinājums būtu jāuzklausa, jo situācija ir daudz nopietnāka nekā tā, kas izskan šajā Eiropas parlamenta zālē un šajā komitejā. Runājot par mežiem, es uzdošu vienī, vienīgu jautājumu, kāda ir jūsu nostāja un saistīšu to ar Paula Bronnena uh, uzdoto jautājumu. Uh, Kāda ir jūsu pieeja lielai mežsaimniecībai, silvikultūrai kopumā? Kādu dimensiju jūs piešķirt? Dziękuję, bardzo proszę, pan poseł. E, nākošais runātājs deputāts Selimovičs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, par uzstāšanos mūsu komitejā un iespēju ar jums izrunāties. Es gribētu e, jautāt pār lauksaimniecības vidas aspektiem konkrēti mežsaimniecībām. Mēs visi zinām, ka tuvojas Parīzes konference, mēs apzināmies to, cik tā būs nozīmīga, un mēs visi zinām, uh, kāda uh, loma ir lauksaimniecībai un meža saimniecībai klimatā. Mans jautājums ir, kāds jūsuprāt ir galvenais šķērslis un problēmas uh, Parīzes konferencē, tad, kad mēs runājam par meža saimniecību un lauksaimniecību, vai citiem vārdiem sakot, ko jūs gribētu redzēt un dzirdēt uh, Parīzes konferencē un ko ne. Paldies vēlreiz, ka esat mūsu komitejā šodien. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāju. Um, Daudzās valstīs meži ir valsts īpašums, un e, tas var būt arī nozīmīgs politisks jautājums. Vai ļoti daudz mūsu iedzīvotāju uzskata, ka mežiem ir jāpaliek valsts īpašumā un jābūt atvērtiem mums vispieejamiem, mums visiem. Bet e, viena lieta ir ļoti ir saprotama. Meži uh, absorbē CO2 lielā apjomā. Tas ir būtiski periodā, kad mēs cīnāmies ar klimata pārmaiņām. Un mēs mēģinām izmantot biomasu, kas nozīmē samazinām mežu platības. Lai gan racionāli mums būtu vajadzīgs vairāk mežu, ņemot vērā to lomu CO2 absorbēšanā. Tā būtu racionāla politika. Bet tā kā šāda veida politikas nav, tad ir jāšaubās par to, kāds tad ir patiesais mērķis visām šīm darbībām, e, kurās mēs runājam par klimata aizsardzību, bet kas patiesībā kalpo atsevišķiem slēptiem mērķiem. Un es uzskatu, ka šāda mežu lomas uh, uzsvēršana kā klimata aizsardzības elements ir ļoti nozīmīgs, bet diemžēl tās nav stratēģijas atslēga. Paldies! Eh, mums bija uzklausīšana komitejā, un, tad, un mēs uzklausījām un redzējām ļoti labu ekspertu materiālu. Un viņi pasvītroja arī šos elementus, kas var būt nozīmīgi, kas var stāties pretī klimata pārmaiņām, un arī ne visi no mums apzinās šīs problēmas, ko pie minēja Vojčehovska kungs mērogu un mežu pozitīvo lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. Nākošais runātājs. Deputāte Gilēra, paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Esmu nedaudz pārsteigta. Šajās, protams, kā šīs ir ļoti interesantas debates, bet pārmēžu stratēģija jau bija izteikusies komisija, parlamenta plenārsēde un Šobrīd ar visiem neatrisinātajiem finansējumu jautājumiem tiek apstiprināti un nepabeigti maksājumi, un tāpēc manas valsts lauksaimnieki ir mazliet pārsteigti, ka jūs runā, gribat runāt tikai par mežsaimniecību. Uh, ir citi arī svarīgi jautājumi. Tāpat arī ļoti svarīgi tas, ka jūs um, apmeklējat mūsu komiteju, lai uzstātos pār jebkuru jautājumu, tad tomēr nevēlos laist garām iespēju uzdot jums dažus jautājumus un arī atgādināt kolēģi Serensa sacīto ir zināms apjukums. Uh, Eh, saistībā ar Junkera kunga rakstīto tekstu. Un es gribētu zināt, vai būs iespējams pārskatīt KLP 200, 2016. vai 2018. gadā. Ar Junkera vēstuli un Junkera vārdiem rodas šaubas, un tāpēc gribētu izmantot šodien iespēju, lai to, tās varētu kliedēt. Tāpat gribētu zināt, kas notiek ar jaunajiem noteikumiem, attiecībā uz pienu un augļu eh, izdalīšanu skolā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Eh, tāpat arī mēs dzirdējām, ka pieauga uh, olīveļas no Tunisijas e, kontingents, kas sasniegs 35 tūkstoši tonnas. Esmu no Andalūzijas, kas ir olīveļas ražotāji, tāpēc es domāju, vajadzētu paskaidrot, kāpēc šis kontingents tiek palielināts un kāpēc tiks grozīti importa certifikāti, kas dod uh, E, iespēju visu gadu ievest olīveļu. Komisāra kungs ir da daudz aspektu šeit, un es gribētu dzirdēt arī vispārīgas debates, bet grib, vēlētos arī dzirdēt atbildus saviem jautājumiem. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Petīra. Tur izsakās. Paldies! Opustošulis. Paldies, priekšsādātāji, mēs. Osim šuma i vinogradi plavca malog autohtonog. Vairāk nekā visvairāk nekā pat ļoti lielas platības ir vīna eh, stādījumos ir izdegušas eh, mūsu reģionā. Horvātija ir vairāk nekā 47%, eh, ko sēdz meži. Un mēs apzinām, mēs gribētu ap, saprast, vai Eiropas komisija šajā sakarā ir iecerējusi sniegt kādu taustāmu atbalstu šajā. Bardzo dziękuję. Pani, pan poseł Bogowicz. Bardzo proszę. <clears throat> Hvala za besedo. E, lep pozdrav. Paldies, priekšsēdētāji. Govorimo o gozdarstvu. Gospa Elizabete Kesner je pripravila. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs redzam, cik ļoti nozīmīgas ir šīs diskusijas par mežu. Ir sagatavots ļoti labs ziņojums šajā sakarā, un mēs apzināmies mežu nozīmīgo lomu. Esmu no valsts, kur 60% platības klāj meži, un tā ir tāda nozīmīga virsma, platība un ārkārtīgi liela koksnes masa vienlaicīgi. Šajā ziņojumā mēs esam daudz runājuši par mežrūpniecības lomu, lauksaimniecības lomu, un, manuprāt, tādā valstī kā manējā ļoti svarīgi ir redzēt, kāda saikne pastāv starp eh, mežnā saimniecību lauka attīstību. Otrā dimensija ir ļoti nozīmīga un tā ir aprits ekonomika. Konkrēti, koks ne šeit ir ar ārkārtīgi lielu nozīmi visās ekonomikas nozarēs, celtniecībā, eh, ķīmiskajā rūpniecībā, tāpat bioetanola ražošana, tas viss ir ar nozīmīgu lomu. Un komisāra kungs, man ir divi jautājumi. Pirmkārt, kā jūs nākotnē esat iecerējuši finansēt izpēti jauno tehnoloģiju jomā, un vai šie līdzekļi tiks ņemti arī no tā, ko mēs devējam par Junkera fondu. Eh, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārkungs, es nerunāšu šodien par mežu, jo, manuprāt, situācija ir ļoti nopietna daudzās valstīs eh, Daudzi lauksaimnieki daudzās nozarēs piedzīvo nopietnu krīzi, un Francijā šajā nedēļas nogalē mēs atzīmējām ļoti grūtu brīdi mēs sanācām kopā, lai pieminētu 600 pašnāvību izdarījušo lauksaimnieku. Tas ir ļoti nopietnas brīdis. Un ir jādomā par to, kā novērst šādu notikumu atkārtošanos un kādus priekšlikumus jūs varētu piedāvāt. Paldies. Nākošais runātājs Stropē. Čia pirmininkė, gerbiamas komisarė, dėkoju už galimybę susitikti ir. Paldies priekšsādātāji. Paldies par šo iespēju. Un uzdošu dažus jautājumus no savas puses. Tad, kad Lietuva 90. gadā atguva savu neatkarību, tad meži tika atdot atpakaļ eh, sākotnējiem īpašniekiem. Šobrīd ļoti liela daļa mežu ir. Um, privātā īpašumā. Tāpat ir arī valsts meži, ir valsts mežu īpaša e, eh, struktūras, bet privātajiem mežu īpašniekiem ir nepietiekama pieredze. Kā tas jūsuprāt ir jāizvēlas metodas dalība valstīs šajā jomā, vai mums vajadzētu un kādu pieredzi gūt no citām valstīm un kādā veidā mēs varētu šo sadarbību atbalstīt? Nākošais mums jautājums attiec uz piena nozari. Piena situācija Lietuvā ir īpaši sarežģīti. Esmu ticies ar piensaimniekiem, kuri uzdod vienu un to pašu jautājumu, ko Eiropa darīs mums, mūsu labā un kāda būs mūsu rītdiena, vai būs kādas pārmaiņas, kas apturēs cenu krišanos, un vai mēs varam gaidīt labāku nākotnē. Nākošais runās tājs deputāts Mojers deputāte Moira. Paldies priekšsēdētāji par sniegto informāciju. Tāpat vēlos arī uzdot vienu konkrētu jautājumu. Vēlētos vērst uzmanību uz Eiropas mežu stratēģiju. Nevienmēr var skaidri izprast, vai ir e, sagatavota izciršanas programma un vai tā nepasniedz autorizētos limitus. Un vai ir domāts par to, kā pašvaldībām sniegt atbalstu mežu iestādīšanā no jauna? Kādā veidā var sniegt atbalstu pašvaldībām, lai varētu organizēt šo atbalstu mežiem, vai ir iespējams paredzēt mm, atbalsta centrus vai palīdzības centrus Eiropas līmenī. Paldies, nākošais runātājs deputāts Dortmans. Jā, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šodien ir daudz kārt tik atkārtots tas, cik ļoti svarīgi lomu spēlē meži Un e, jāsaka, ka Alpu reģionā, piemēram, tam pie, ir īpaša aizsardzības funkcija. Es gribētu piekrist Vojčakovska kungam. E, es tā sapratu, ka uh, reizēm tiek pretnostatīta klimata aizsardzība un meža izmantošana. Uh, Bet, ja mežs netiek pietiekoši izmantots, tad tas vairs eh, pietiekami nespēja absorbēt eh, CO2 un veidojas noslēgts eh, cikls. Tā kā ar mežu ir jāstrādā, meži ir jāizmanto un tikai tad var nodrošināt klimata aizsardzību. Un zināms koksnes daudzums ir no meža jāizved Uh, un līdz ar to var uh, atļauties mazāk izmantot fosīlās degvielas un kurināmo. Un līdz ar to uh, tautsēmniecībā meša ir ļoti svarīgs elements. Un tieši tādēļ svarīgi ir, lai ilgspējīgi varētu izmantot mežu, aizsargājot klimatu. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju vēlreiz ar jums tikties. Vēlētos pastāstīt par kādu visai dīvainu situāciju Rumānijā, kas ir tieši saistīta ar mēžiem. Un proti, iespēja stādīt mežu eh, degradētās eh, ganībās un pamest tos augļu dārzos, un šobrīd pie mums eh, tas nav atļauts, jo līdz 2016. gadam ir it kā jāsaglabā šīs te ganības. No vienas puses mums ir nauda, lai stādītu augļu dārzus, bet nav. Z Un tādēļ es gribēju norādīt, ka mums ir vajadzīga cita uh, rīcība, mums ir vajadzīga īpašā pakotne, uh, lai risinātu reālas problēmas. un e, nevar ļaut vienkārši šo te piena pārprodukciju tā uz to vienkārši noskatīties un neko nedarīt šajā sakarā. Paldies! Dāmas un kungi, es gribu atgādināt, ka visi ir izteikušies un vairs neviens nav pieteicies runāt, un tāpēc tagad ir pienācis laiks dot vārdu komisāram atbildēm. Liels paldies, priekšsēdētāji! Nu, tagad vispirms sāksim par nemežu jautājumiem. Jā, mums septembrī bija plenāras sesijas diskusijas, kur 52 eh, cilvēki izteicās par piena jautājumiem. Mums bija 500 eh, miljonu pakotne un 820 eh, miljoni atbalsta programmās, kas ir ievērojams atbalsts un dzirdu no Vācijas eh, pilsoņiem, eh, tātad pārstāvjiem par šo te atbalstu, kas gal galā nāk no eh, Eiropas nodokļu maksātāja naudas, kas tiek izmaksāts kā atbalsts. Nu, es saprotu, ka tās ir eh, sarežģīta situācija, bet vienkārši dzirdot šos cipars un šo sniegto atbalstu, nu, ir grūti ticēt, ka tā situācija ir tik traģiska. Jā, Paulo, protams, minēja arī skolu pienu programmu, jā, mēs esam izdalījuši papildus līdzekļus, lai atbalstītu jauno skolopiena uh, schēmu. Flanagan kungs, nu, es neesmu izmeklētājs, es esmu tikai vienkārši komisārs, un man nav tādu resursu, lai es varētu veikt izmeklēšanu, kādu uh, jūs pieprasāt. Jā, protams, ka tas ir satraucoši, kā jūs nesaņemat atbildes saviem jautājumiem, pieprasījumiem, uh, un tā tālāk man žēl. Uh, bet kas attiec uz eh, mēžu jautājumu, tad eh, mēžu platības saskaņā ar laukatistības plānu Irijā ir palielināts no 18%, un tas palielina nodarbinātību šajā jomā, un eh, tas ir saistīts ar bio uh, stratēģijām. Un ir, protams, ka jāmeklē, kur, eh, teiksim, bioloģiskā lauksaimniecība un eh, bioloģiskā meškopība var mm, tikt saskaņotas un uh, Mežsaimniecība, mežsaimniecības eh, loma ir daļa no zemes izmantošanas, un tā ir saistīta arī nodarbinātības stratēģija. Valvič eh, kungs minēja, ka 60% no teritorijas eh, ir sekta klāta mežiem, tā kā ir vajadzīgas politikas, kas var radīt vairāk darbieties šajā jomā. Daudz minēja arī privātu īpašnieku lomu. Uh, uh, pilsētiskā dialoga grupa mēs ar to uh, konsultējāmies un tā tiks iesaistīta programmas īstenošanā. Un šīs grupas priekšstādātājs ir privāti īpašnieks, kam pieder mežs, tā kā privāts sektors nekādā ziņā netiek aizmirsts un ignorēts. Mm, Budskungs ir uz man atsūtītu uh, detaļas, jūs jautā, uzdevāt daudz ļoti tehniski jautājumu, tad es varētu jums atbildēt precīzāk. Ņūkungs uh, minēja jautājumu par kopējo eh, mežsaimniecības politiku. Mums tādas nav, bet mums ir kopēja mežsaimniecības stratēģija. Un kāpēc tas ir svarīgi? <clears throat> Mēs lauka attīstībā mežiem esam veltījuši 7,2 miljārdus, un tāpēc ir jāaizsargā šie te līdzekļi un jāskatās, lai tie tiktu atbilstoši izlietot. Un mēs, protams, atzīstam eh, dalībvalstu lomu īstenot eh, šo te politikas, šo te mežsaimniecības politiku. Jā, Eh, šeit mums nav kopējas kompetences, eh, kas ir paredzēta līgumos, bet eh, te ir iespējams radīt daudz vairāk darbvietu lauku reģionos, nekā mēs šobrīd to darām. Un, Piemēram, Somijā noteikti tas ir neapšaubām viens no sektoriem, kur var radīt daudz jaunu darbvietu, bet tas, es domāju, nav taisnība tikai par Somiju, tas būtu arī citās valstīs iespējams. Tā kā, uh, nu, šī ir noteikta stratēģija. Es nedomāju, ka mums jāveido mešanīties politika tādā tradicionālā kultūra politikas nozīmē. Bet uh, eh, subsidiaritātes principus ievērojot, mēs varam veidot tomēr kopēju politiku šajā, uh, kopēju stratēģiju šajā jomā. Kā Pāla atzīmēja, tad mēs gatavojam šī dokumenta galīgo variantu un, protams, konsultēsimies ar parlamentu un uh, gaidīsim jūsu atzinumu. Uh, Un e, tieši tādēļ, lai tiktu ņemt vērā visi tie jautājumi, ko jūs minējāt. Un mēs, protams, ka jūs informēsim par progresu un kā attīstās daudzgad plāns. Bioloģiskās ekonomikas e, izvēršana, protams, ļauj diversificēt tirgus un apmierināt dažādas prasības, kas savukārt var nodrošināt ilgspējību. Un tieši tādēļ komisija cieši sadarbojoties ar e, ienčētajām pusēm strādā pie šiem jautājumiem. Un izējas punkts un darba pamats, e, kas tika analizēts balstoties uz esošajiem kritērijiem, ir e, šis te mežu apsaimniekošanas process un kā tas praksē tiek realizēts. Un šeit arī ir darba grupa, uh, kurā mm, piedalās dažādas viencēras puses no visām dalību valstīm, un arī šeit tiek skatīti un risināt visi šie jautājumi. Jaunā biomasas politika. Tad tā arī ir saistīta ar ilgspējīgu mēžu izmantošanu, un te ir jāņem vērā arī uh, ietekme, kādu rada dažāda zemes izmantošana. Nesen Rīgā tikās mežsaimniecības ministri un e, koncentrējās uz e, šo te risku identificēšanu, kas ir saistīta ar atjaunīgo energoresursu izmantošanu e, un klimata pārmaiņa, pārmaiņām no otras puses. Tātad, lai varētu saskaņot šīs te abas lietas, kas ir saistītas ar LULUCF jeb zemes izmantojuma maiņu un mežsaimniecību. Bioenerģija, kas balsās uz mēžu biomasu, ir eh, lielākais atjaunīgās enerģijas avots līdz 2020. Eh, gadam saskaņā ar uh, nacionālajiem plāniem. Un tas, protams, ir uh, galvenais faktors, kas novērtēs, cik veiksmīga būs enerģētikas politikas ieviešana dalība valstīs. Un uh, biodegvielas transportam un uh, elektrības ražošanai uh, no biomasas tiek pievērsta īpaša uzmanība ilgspējīgas attīstības plānos līdz 2016. gadam nacionālajās programmās. Un eh, šeit noteikti ir jāatbalsta jaunas tehnoloģijas meža biomasas eh, optimālākai izmantošanai. Atbalstu var piešķirt arī veidojot jaunas eh, piegāžu ķēdes. Un tieši dalībvalstis var izlemt, kādas pasākums izmantot savās valstīs un balstoties uz eh, esošo informāciju. 3,3 eh, miljārdi investīciju ir jau plānotas dalībvārstīs un eh, redzēsim, cik daudz no tā var tikt novirzīts uz biomas ražošanu. Komisija vismā atbalsta to, ka uh, meža apsaimniekojumu jābalstās balstoties uz piedāvājumu pieprasījumu. Eiropas arī vienkārši nosaka mm, kaut kādas uh, Eh, robežas, to kvalitātes standārtus, eh, fitosanitārās eh, normas un to, ka izņēma materiāli tiek izmantoti ar vislielāko iespējamo efektivitāti. Un līdz ar to resursi varētu tikt piešķirt ņemot vērā tieši šos faktors. Un ir jāizvērtē, kādas ir barjeras koksnes tirgiem. Uh, Eh, analizēja tirgu struktūru, un pašlaik komisija eh, nodarbojas ar šī jautājuma analīzi. Uh, ir uh, pievērsta īpaša uzmanība mežu ugunsgrāku novēršanai un lauka attīstības programmā. Mm, piemēram, tikai piesaukt uh, Francijas uh, gadi, teiksim, katastrofas, kas saistīts ar mežu ugunsgrēkiem un jā, ir piešķirt līdzekļi, lai varētu daļēji kompensēt zaudējumus, kas ir eh, radušies šādā veidā, un, protams, mēs ar uh, eh, izskām dziļāko līdzjūtību eh, visiem tiem, kas ir zaudējuši dzīvības un arī uh, materiālas vērtības. Komisija ir izveidojusi arī agrīnās brīdināšanas kārtas un mēžugunsgrēku datu bāzi un publicē ikdējos atskaitas. Uh, un ir izveidota īpaša meža gunsgrēku apkarošanas darba grupa, un ir arī normas par katastrofu no, novēršanu nacionāla līmenī tiek izstrādātas riska novēršanas eh, pasākumu programmas. Uh, laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam esam izveidojuši uh, vadlīniju dokumentu uh, par to, eh, kādas eh, mm, mēžu ugunsgrēku pasākumi būtu veicami eh, dalību valstīs, kur ir īpaši mēžu ugunsgrēku risks un jaunā stratēģija ir daļa no pārējais uz zaļo ekonomiku lauku rajonos. Uh, un jaunā lauka attīstības regula ietver iespējas uh, veidot ar ne, ne ar koksni saistītus pasākums un ekonomikas aktivitātēs um, mēžos. Viens no stratēģiskajiem uh, uzdevumiem ir regulēt uh, patēriņu globāli. Uh, un pāriet uz zaļo ekonomiku eh, attīstības palīdzības kontekstā un eh, ārējās rīcības kontekstā arī eh, mežsaimniecībai ir ievērojama nozīme. Un mēs saskaņā ar ANO Konvencija par cīņu pret klimatu pārmaiņām un atmežošanas kaitīgo ietekmes klimatu pārmaiņām arī pildām savas saistības. Es eh, atbildēšu arī rakstiski uz tiem tehniskiem konkrētajiem jautājumiem. Ja ir kādi konkrēti vai tehniski jautājumi, uz kuriem nesaņēmāt atbildes, es labprāt atbildētu eh, uz tiem rakstiski. dziękujemy panie komisarzu. Proszę państwa, mamy świadomość, że... Paldies, komisāra kungs. Mēs visi labi apzināmies, ka meži ir joma, kur skar daudz eh, politikas jomas, ne tikai lauksainicība, bet arī veselības aprūpe, klimata pārmaiņas, tāpēc ir nepieciešama visaptvaroša pieeja meža stratēģijai, līdz ar to ir jātiek skatītai lielākā, plašākā kontekstā. Tāpat mēs labi apzināmies arī to, ka meži atrodas dalību valstu kompetencē. Tāpat laikā mēs labi arī saprotam, ka ir iespējamas dažādas saskaņotas darbības, konferences kurus eh, var organizēt dažādas iesaistītās puses un eh, kurus atbalsta eh, Eiropas parlamentā dažādas iesaistītās komitejas. Finansēšana vēl tas ir būtisks aspekts. Bez finansējuma pētniecībai un izstrādē mēs īsti nekur tālu netiksim. Liels paldies jums par šo diskusiju. Eh, ir vēl arī citi svarīgi temati, kā eh, piens un krīze piensaimniecībā. Es domāju, komisāra kungs, jūs neesat pārsteigti. Eh, lielākā daļa no mums vakar aizvakar tikušies ar uh, saviem vēlētājiem, un tā ir daļa no mūsu ikdienas dzīves. Uh, tas gan nenozīmē, ka mēs uh, nepaturam uh, prātā meža stratēģija, Kostingers kundze ļoti labi to arī noformulēja. Komisāra kungs, paldies par ierašanos, dāmas un kungi, paldies. Mēs tiekamies nākam nedēļ, pirmdien, trijos pēcpusdienā, nu, uz nākamo sanāksmi. Un otrdien mēs sākam tad deviņos nākam nedēļ. Hoislinkunga ziņojums. Un tam sekos arī pēcpusdienas sanāksme. Paldies vēlreiz! Un, kā zināt, šonadēļ Strasbūrā ir daudz svarīgu pasākumu, izbaudiet tos un tiekamies nākamnedēļ. Paldies vēlreiz komisārkungam!